Okay. If we can restart the meeting. Atsāksim sanāksmi. Atvainojos par to, kā aizkavējāmies, bet man šķita, ka nebūtu liederīgi sākt sanāksmi, kamēr nav sanākuši deputāti. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam eh, darba kārtībā, kas ir īsu uzklausīšanu par mobilitātes nedēļu. Jūs zināt, ka tas eh, notiek šobrīd, kad ir desmitā eh, gada diena šai iniciatīvai, ir Eiropas mobilitātes nedēļa. Un eh, šī ir iespēja runāt par ilgspējīgu mobilitāti Eiropā. Un mums ir četri runātāji, kas uzstāsies šo pēcpusdienu Izabela Durāna. Tāpat arī Boloņas pilsētas mērijas pārstāvis Kleto Karlīnī un Pīters eh, Vanse Venans, kas ir mobilitātes kompānijas vadītājs Ģente un eh, Romas Adamovičus, kas ir viņas eh, vicemērs. Sveicam jūs visus šeit. Un tagad aicināšu um, parlamentu vicepriekšsēdētāju Dirāns kundzi teikt dažus ievadu vārdus. Un pēc tam, kad būsim uzklausījuši runātājs, varēsim uzdot arī jautājumus. Paldies priekšsēdētāji! Sveicu uh, šeit visus Eiropas parlamenta deputātus, bet arī visas interesētās personas. Vispirms es vēlētos uh, pateikties visām tām pilsētām, kas atbildēja uz transporta komitejas uh, aicinājumu un kas šodien mūs iepazīstinās ar savu skatījumu. Es vēlētos pateikties arī Eirocitīs, kas ierosināja šo iniciatīvu. Jā, e, brīdis ir pareizi izvēlēts, e, jo e, tieši šobrīd mums ir jārunā par mobilitāti, lai saprastu, kāds progress jau ir ticis panākts. Vairākās pilsētās šodien mēs runāsim par trim. Un ir ļoti interesanti arī tas, ka uh, Ehm, šīs pilsētas, kas ir tāda kā pionieri, mēs paraudzīsimies uz to, kā, kādas iniciatīvas viņi izmanto. Vēl bez šīm pilsētām ir citas, kurām ir grūti uh, atrisināt problēmas, kas saistītas ar sastrēgumiem. Viņas nevar atrast uh, šādu sviru, lai izkļūtu uh, Um, no problēmām. Protams, jāņem arī eh, vērā, kāda ir šīs pilsētas geogrāfiskā atrašanās vietas, kāda ir tās vēsture, kādas ir grūtības, ar kurām tā saskars. Ļoti daudzām pilsētām ir grūtības, un es ceru, ka eh, šī te automen, automašīnu dominēšana, kas pilsētās turpinās jau vairākus gadus desmitus, mainīsies arī citās pilsētās kurām ir nepieciešama alternatīva mobilitātes veidi. Un es ceru, ka tieši par to eh, šo pēcpusdienu tiks runāts, proti, ko Eiropas Savienība var darīt vairāk, kādā veidā tā var palīdzēt. Un, eh, protams, ka subsidiaritātes eh, princips te ir ļoti svarīgs, jo runa ir par ļoti dažādām pilsētām, dažādiem reģioniem, un ko jūs, pilsētu pārstāvi, uzskatāt par domājot par to, ka Eiropas Savienība tagad uh, pieņem likumdošanu par labu pasažieru uh, tiesībām, vai nebūtu jādomā arī par tiem uh, satiksmes dalībniekiem, kas ir neaizsargātāki, kas neizmanto motorizētos transporta līdzekļus, uh, lai uzlabotu uh, komforta līmeni mūsu pilsētās ne tikai uh, par labu pilsoņiem, bet arī, protams, uzlabojot pakalpojums un līdz ar to uzlabojot mūsu pilsētu ekonomisko pievilcību. Un arī uh, samazinātu enerģijas patēriņu, kā, piemēram, tas ir izdevies izmantojot mēru konvenciju um, enerģetikas jomā, proti mēri dalījušies eh, pieredzē, un vai jūs uzskatāt, ka eh, šāda mm, iniciatīva, kas būtu eh, organizēta arī mobilitātes jomā, mums varētu palīdzēt lielajās Eiropas pilsētās virzīties lielākas mobilitātes virzienā, uzlabotu gaisa kvalitāti un gluži vienkārši uzlabotu pilsētu ekonomisko pievilcību? Tie ir tikai daži jautājumi, bet es domāju, ka jūs noteikti e, paši liksiet uzsvaru uz e, tiem pozitīviem punktiem, ar kuriem esat saskārušies savā pieredzē. Paldies jau iepriekš jums visiem! Lielas paldies vicepriekšsēdētāja! Un tagad es došu vārdu pirmajam runātājam, Karlo e, Karlīnī, kas ir Boloņas pilsētas pārstāvis. Lūdzu. Karlo, jums eh, vārds, jūs varat sākt ar savu prezentāciju. Paldies visiem. Sirsnieks paldies Eiropas komisijai par iespēju uzstāties jūsu priekšā. Esmu atbildīgs par ilgspējīgo mobilitāti Boloņā. Kolombo kungs nevarēja ierasties, tādēļ viņam bija citi pienākumi, kas arī ir ļoti nozīmīgi. Un es gribu dažu minūšu laikā pastāstīt, eh, kādas stratēģijas mēs esam izmantojuši iepriekšējos gados, lai veicinātu ilgspējīgu mobilitāti, īpaši pievēršot uzmanību tam, kas ir sasniegts pateicoties Eiropas sadarbībai. Pirmkārt, par Boloņas pilsētu atrodamies Itālijas ziemeļa austrumos, esam vidēji liela pilsēta. Mums ir vidē daudz iedzīvotāju, mēs esam ļoti svarīgs transporta mezgals. Tur ir satiekas ļoti svarīgas sauszemes šosejas, dzelzceļa mezgals ir Boloņai kā pilsētai ir liela nozīme. jo tā ir arī apdzīvotās vietas uh, um, tāds sakoncentrēts centrs, mums ir tāda kā galvaspilsētas funkcija. Un tādēļ mums pie mums dzīvo daudz cilvēku, kas braukā uz darbu. Divi miljoni apmēram ir tie, kas braukā 45% iekšēji mūsu uh, teritorijā. Un uh, pārie, kas braukā pārsniedzot mūsu teritoriju. Šie skaitļi un uh, skaitļi par Boloņas uh, situāciju, kā koncentrējumu centram, kurā dzīvo daudz iedzīvotāji. Tas ļoti līdzīgi kā daudzās Itālijas pilsētās, bet arī citās Eiropas pilsētās, kas attiecas uz uh, ceļu transporta noslogojumu. Mums ir problēmas ar, eh, ka bieži rodas sastrēgumi, mums ir arī problēmas ar gaisa piesārņojumu. Ziemeļitālijā, pa upes eh, ielējā, mums ir ļoti daudz eh, gaisa piesārņojuma ar šiem netīriem indīgiem putekļiem, un uh, Pēdējos gados mēs esam mēģinājuši šādas negatīvas attīstības samazināt un uh, īstenot pasākumus, izmantojot citus transporta veidus un nodrošinot mobilitātes ilgspējīgu attīstību. Mums ir jaunais pilsētu transporta plāns, ko esam pieņēmuši. 2007. gadā tas tika pieņēmts, to atbalstīja arī Eiropas Savienība it īpaši Eurocities institūcija. Šeit mēs eh, Civitas plus 2012. gadā esam izstrādājuši programmu Civitas Mimoza, un mēs atkal atkārtot jau piedalāmies Eiropas mobilitātes nedēļām. Tagad par mimozu. Tās ir dažādas uh, pilsētas, kas eh, sadarbojas eh, Utrehta, Gdaņska, Tallina. Un 25 miljoni eiro ir budžets, mums ir dažādi pasākumi, 18 no tiem attiecas uz eh, Boloņas un tās apvidus teritoriju. Mums ir arī dažādi vietējie partneri, uh, Eh, Emīlijas Romānijas eh, apgabals un eh, tūsatiksmes transports mūsu reģionā. Mimoz, mimoz ietvaros mums ir dažādi jau labi rezultāti sasniegti, ir īpaši šeit pieminami attiecīgie līdzekļi, ko esam saņēmuši. šos finanšu līdzekļus mēs varējām izmantot tā, kā bija paredzēts izvirzītajiem mērķī, un bija ļoti svarīgi iestāties šajā programmā, lai varētu iesaistīt arī pilsoņus. Un lai varētu apmainīties ar pieredzi ar citām pilsētām un apmainīties arī ar labāku praksi ilgspējīgas mobilitātes ietvaros. Pavisam īsi es runāšu par dažiem pasākumiem, kurus esam veikuši pateicoties projektam Civitas Mimoza. Mēs, piemēram, šo automašīnu pārku paplašinājām, it īpaši publiskajā sabiedriskajā transportā. Varējām šeit uh, iepirkt eh, tādas eh, transporta līdzekļus, kas taupa enerģiju. Un arī privātos eh, uzņēmumos mēs varējām atjaunināt automašīnu parku. Tātad tie transporta līdzekļi, kas mazāk piesārņo vidi, ir tiepaši privātajos uzņēmumos, uh, Vairāk nekā 16% no privātiem autobusiem brauc ar eh, šķidro gāzi. Tālāk mums ir šī, mēs esam uzlabojuši arī šo car-sharing sistēmu, šo kopīgo automašīnu izmantošanas sistēmu. Mums ir vairākas eh, šeit vietas, kuras mēs savā starpā sasaistījām, kur šeit mašīnas ir novietotas, un eh, šīs automašīnu novietnes eh, ir paredzēts tikai un vienīgi eh, šīm mašīnām, kāršēringa mašīnām. Un te ir arī bijis iespēja šīs vietas norobežot eh, tā, ka tās var izmantot šis stāvīts tikai un vienīgi, šīs kopīgi izmantotās mašīnas. Mums ir arī integrēta sistēma, iedibināta park and ride sistēma kurā novietot šie īpašie transporta līdzekļi, un eh, tie, kas to izmanto, var iz, eh, saņem arī biļeti, lai izmanto sabiedrisko transportu par vēlti vienu reizi. Un tad šīs stāvvietas šādā veidā ir izmantotas, lai sasaistītu dažādus transporta veidus. Ļoti svarīgi ir arī ceļu satiksmes drošība. Avārija gadījumi un bojāgājušo skaits Itālijā ir samērā augsti. Esam veikuši dažādus pasākumus, kas sniedza iespēju uzlabot eh, drošību ceļu krustojumos un it īpaši ievies 30 km stundā ātruma zonas. Līdz ar to šī privāta automašīna izmantošana tik ierobežota. Ļoti svarīgi arī iesaistīt pilsoņus, arī bērnus. Šeit runa bija par vājākiem um, satiksmes dalībniekiem, kas īpaši pakļauti nedrošībai transporta sistēmā. Tas nāca par labu gan bērniem, gan viņu vecākiem. Vakar atkal Baljonijā sākās jaunais skolas gads, un mēs esam ieviesuši dažādas skolēnu autobusus. Tie ir autobusi, kas braukās starp uh, skolām un bērnus aizved uz, uz mājām, tad mums nav jāizmanto citu transporta veidu, lai bērnus aizvest uz skolu. Svarīgas ir arī vietās mobilitātes sistēmas. Šeit ir vairāk plāni, kā piemēri, kādus pasākumus finansē Mimoza projekts. Piemēram, kontrolēt uh, stāvvietu sistēmu un dažādas sistēmas, lai varētu kontrolēt uh, luksaforus. Jūs redzat apakšā šeit attēlu, ka pie tiem krustojumiem, kur tas ir ieviests, tur ir skaidri, ka e, ne, satīms negatīvs skaits ir samazinājies tajos krustojumos, kur šī sistēma ir ieviesta. Un e, mēs saņemam arī balvu par e, civitas projektu ietvaros par šo projektu. Ir arī vēl papildu sistēmas kas atbalsta ilgspējību un eh, galvenokārt eh, mēs šeit esam pievērsuši uzmanību kājām gājēju zonām. Tās ir kājām gājēju zonas, kurās nedrīkst braukt ar divu vai četru riteņu transportu. Tur uh, transports ir samazināts, un tās ir zonas, kurā patiešām ir eh, tikai iespēja pārvadoties kājām kājējiem, viņi to arī izmanto. Jūs redzat eh, pašreizējo situāciju? Jūs redzat, kā šīs zonas tiek aizsargātas no automašīnu transporta. Šis projekts Mimoza ir tas, ko mēs īstenējam, bet arī kopš 2002. gada mēs piedalāmies Eiropas mobilitātes nedēļā un esam veikuši daudzas aktivitātes, būs arī vēl jaunas. Ļoti svarīgi ir iesaistīt pilsoņus, lai viņi piedalās. Gribētu atgādināt īpaši par 2011. gadu, kad pilsētas pārvalde sākot ar jūniju pieņēma lēmumu trīs galvenās asis pilsētas centrā pārvērst par kājamkājēju zonu. Tās tika pilnīgi aizprostotas, un tur nedrīkst braukt ar mašīnām. Tu drīkst tikai riteņbraucēji braukt un kājamkājēju lietot. Vairāk nekā 70 tūkstoši personas mm, pārvietos parasti pa pilsētas centru šī gada februārī arī mēs saņēmām balvu kā pilsēta, kura 2011. gadā vislabāk organizēja Eiropas mobilitātes nedēļu, un tā mums bija ļoti tāda svarīga motivācija atkārtot šo eksperimentu. Un kopš 2012. gada māja šis uh, pasākums tika īpaši atbalstīts, un uh, pilsētas centrs ir eh, pieejams gandrīz vai vienīgi tikai ritiem braucējiem kājām kājējiem. Bet tas viss vēl nav pabeigts, ļoti daudz, kas vēl ir jādara. Mēs eh, tūsatikums transports mums vēl jā, jānostiprina, jāizveido, jānodrošina ceļu satikums drošība, jāturpina pasākumi, sadarbība ar jaunajiem un vecajiem ličiniem Eiropas partneriem ir ļoti būtiska. Tagad mēs izstrādājam jaunu plānu centru, uh, kājām gaļējas zonas tiks vēl papildinātas. Pagājušā gada 13. oktobrī tika uzsākt ļoti svarīga valsts iniciatīva, kurā tika īpaši ņemts vērā kājām gaļēja tiesības. Kaut arī ekonomiskā situācija Itālijā pat labāk ļoti kritiska, mēs uzskatām, ka tomēr šis temats, eh, ilgspējīga mobilitāte, ir pelnījis īpašu uzmanību, ir īpaši, kas attiecas uz transporta līdzekļu izvēli ar to mēs gribam uzlabot pilsoņu dzīves kvalitāti. Paldies! Thank you. Lielas paldies! Lielas paldies Karlīnī kungam! Tālāk mēs dosim vārdu Gentes pilsētas pārstāvim. Uh, tas ir Pīters Van Sevenants, kas ir ģentes eh, mobilitātes kompānijas direktors. Lūdzu. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Tāpat kā uh, mans kolēģis no Boloņas, arī es uh, pievērsīšos mūsu pieredzei ar Eiropas civitas programmu, un mēs kā ģentes pilsēta arī bijām iesaistīti šajos projektos, kas saucās Elon. Mm, Boloņā to sauca Mimoza. Ģente kopā ar Ljubļanu un Zagrebu bija viena no vadošajām pilsētām. Mums bija divas apmācu, pilsētas, kuras mēs apmācījām, tā bija Brno un Portu. Elan projekts turpinājās četrus gadus un tas tagad oktobrī beigsies. Pašā ģentē Civitas Elan uh, projekts iesaistīja septiņus partnerus. Protams, tas iesaistīja domi, taču arī uh, sabiedriskā transporta organiz, uh, uzņēmumu, tad arī flāmu ceļu aģentūru. Un tad ir divas um, velosipēdu NVO, tālāk Kambio un Ģentes universitāte. Pavisam mūsu budžets bija 7,5 miljoni eiro un mums bija apmēram 4,4 miljoni subsīdijas no Eiropas komisijas. Mēs to visu tērējām 56% īstenošanai, proti personālam un investīcijām, tad ļoti daudz naudas tika iztērēts pētījumiem un izvērtējumiem. Es pie tā atgriezīšos un tālāk komunikācija, apmācība un darbnīcas arī ir apmēram 19% un pārvalde 7%. Pavisam mums bija izstrādāti 24 pasākumi astoņās kategorijās. Un tur bija uh, Uh, paredzēt dažādu pasākumu neaizsargātiem uh, pasažieriem un ceļotājiem un tam līdzīgi. Un mēs uh, koncentrējāmies uz to, ka mums ir jāīsteno idejas, mēs neveidojam jaunu infrastruktūru, mēs realizējām idejas, kas mums jau bija, bet kuras mēs nekad nebijām varējuši īstenot pilsētā, taču pateicoties civitas programmai, uh, mēs varējām tās pilsētā ieviest. Un tad uh, man jāsaka, ka desmit minūtēs es nevaru pastāstīt par visu, tāpēc es pastāstīšu tikai par dažiem. Vispirmām kārtām par sabiedrisko transportu. Mēs izmantojam tīros tramvajus un uh, pēc civitas programmas Mēs uh, izmērījām, cik enerģijas tramvajam ir nepieciešams, lai brauktu, un atklājām, ka ir iespējams ietaupīt 20% enerģijas, ja veic sešas nelielas uzlabojumus, piemēram, tad, kad atver durvis, tās rada siltums zudumus tramvajā. Līdz ar to šī procedūra tika uzlabota un ir apturēta ventilācija, kad ir atvērtas durvis mazliet. Pazemināja temperatūru tramvajā, un eh, tas eh, ļāva radīt ievērojumu ekonomiju. Un arī tas nozīmē, ka ir mazāk CO2 izmešu un tiek ietaupīt 200 tūkstoši eiro gadā. Un, protams, ka eh, šo pašu procedūru var piemērot arī citos reģionos Flandrijā. Vēl runāju par sabiedrisko transportu. Eh, mums ir īpaša programma pusauģiem. Un tāpēc mums ir īpašs autobus pusauģiem, uh, kurā var mācīties par trokšņiem autobusā un, piemēram, ko darīt, ja izceļās ugunsgrēks autobusā. Un mēs viņiem arī parādījām, cik grūti ir notīrīt grafiti, un rezultātā dažādi bojājumi pilsētā tika samazināti par 53 procentiem, un šo pasākumu arī var ieviest citās, eh, citos reģionos. Vēl viens rezultāts ir sabiedrības iesaistīšana dzelzceļa stacijas atjaunošanā. Pateicoties civitas, mēs varējām radīt jaunu pilsoņu iesaistīšanas konceptu. Uh, Mēs radījām arī trīsdimensiju modeli stacijai, mums bija ļoti daudz informācijas punktu. Civītas mums radīja iespēju darīt daudz vairāk nekā mēs darām parasti. Tad mobilitātes pārvalde. Mēs sākām sadarboties ar vidusskolām, jo pusauģi ir ļoti grūti pārliecināmi par ilgtermiņa mobilitāti, taču mēs ar viņiem ļoti strādājām. Īpaši mēs rīkojām konkursus, kuros viņi paši varēja nākt klajā ar savām idejām. Piemēram, bija kāda skola, kas uh, sagatavoja pavārus un viesnīcu personālu, un uh, viņi saņēma tādu papildus kursu par attiecībām starp jauniešiem un vecāku gadu gājumu cilvēkiem un īpaši par attiecībām autobusā. Tālāk mēs radījām uh, velosipēdus mm, stāvvietas ģentē, jo bieži vien ir tā, ka cilvēkam nav vietas, kur uh, nolikt savu velospēdu mājās, tāpēc mēs radījām šādas būdiņas, kur var nolikt savu velosipēdu. Mēs apspriedām ar cilvēkiem to, kādās vietās viņi vēlētos šo velos, velosipēdus glabāt, un tagad pavisam pilsētā ir tādas 20 vietas, kurā var noīrēt pastāvīgu vietu velosipēdu turēšanai. Uh, Protams, atkal jāsaka, ka šo mēs nebūtu varējuši izdarīt bez civītas palīdzības. Tad vēl viena lieta - informācija par velosipēdiem. Protams, mums ir informācija uz velosipēdiem, bet mēs radījām īpašu interneta vietni, un īpašais šajā interneta vietē ir eh, velosipēda maršruta plānošana, un eh, tad Un tad uh, mums ir iespējams ievadīt ceļa mērķi un uh, tiek dot dažādi padomi, kā braucot izvairīties no bruģa, kā izvairīties no uh, eh, tramvajai sliežu šķērsošanas un tā tiešām ir liela veiksme. Tālāk mēs uh, E, izmantojam arī mašīnu koplietošanas schēmu. E, virkne elektrisko automašīnu arī tie tika izmantotas mūsu pilsētā, tika radītas jaunas mērķa grupas mašīnu koplietošanai, īpaši ar uh, kambio palīdzību. un mēs varējām tādējādi samazināt mašīnu skaitu pilsētā un mašīnu koplietošanas programma pieauga par 23%. Tālāk, gala secinājums mums ir virkne jaunu lietu, pateicoties civitas. Viena no tām ir jauna izvērtēšanas metodoloģija, Mēs cenšamies izvērtēt savus projektus, taču pateicoties civitas programmai, mēs izstrādājām jaunu izvērtēšanas definīciju. Mēs eh, tieši par izmaksām un ieguvumiem eh, spriedām, un tas ir eh, ļoti vajadzīgi. Mēs izmantosim lietas, kuras mēs iemācījāmies turpmākā pilsētas attīstībā. Mēs esam ieguvuši daudzus paliekošus rezultātus, proti 24 um, mm, pasākumus, un uh, mēs varam tagad darīt daudz ko daudz ātrāk, daudz vairāk un lielākā mērogā. Uh, Pateicoties uh, Civitas, mums ir trīs jauni personāla locekļi, un uh, mēs ņemsim vērā viņu pieredzi. Mums ir arī jauna struktūra vienība Civitas rezultātā, kas koncentrēsies uz izvērtēšanu un inovāciju. Un Civitas ir radījis ļoti dinamisku pozitīvismu mūsu pilsētā, tāpēc man jāsaka, Civitas bija lieliska iespēja mācīties, evolucionēt, un man tā bija tiešām unikāla iespēja manā dzīvē. Lielas paldies par jūsu uzmanību, es būšu uh, priecīgs atbildēt jūsu jautājumiem. Lielas paldies! <coughs> <clears throat> Nākamais runātājs sarakstā ir Viļņas Vicmērs, Romas Adomavičus. Es ceru, ka es izrunāju pareizi, Romas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien visiem! Es vēlētos jūs iepazīstināt ar situāciju Viļņā, ar to, kādā situācijā ir eh, sabiedriskais transports Viļņā. Vispirms, eh, jau pašā sākumā varu teikt, ka mums nav tādas eh, pieredzes līdzdalībā starptautiskās programmās vai projektos Viļņā, kā eh, piemēram eh, tā pieredze, par kur runāja iepriekšēji runātāji. Mēs esam piedalījušies vairākās konferencēs, taču mums nav tik bagāta pieredze. Dažu vārdu par mūsu pilsētu. Viņas iedzīvotāju uh, skaits ir apmēram 550 tūkstoši un aptuveni 7000 7000 dienas, 700 tūkstoši dienas strādā pilsētā. Jāsaka, attālumi ir diezgan lieli, un tas mums rada zināms problēmas ikdienā organizēt sabiedrisko transportu Viļņā. Šajā slaidā jūs redzat to, kur tie geogrāfiski atrodas Viļņa, un šis aplis, e, šajā aplī ir aptuveni 15, tūkstu, 15 miljonu iedzīvotāju. Daudz cilvēki uh, apmeklē Viļņu, gan paši Lietuvas iedzīvotāji, gan arī no citām valstīm. Un šajā slēdā jūs varat redzēt e, projektu, kas paredz konsolidēt Kauņu un Viļņu, tātad tādu, izveidot kā, tādu kā duālu pilsētu. Viļņa ir transporta centrs Lietuvā. Tā ir daļa no uh, vairākiem transporta koridoriem, kas daži no tiem šķērso arī Viļņas centru, un te jūs redzat transporta plūsmu. Uh, Ehm, gan virzienā uz viņu, gan no tās ehm, ikdienas ehm, ļoti liels skaits motorizēto transporta līdzekļu kursē pilsētā. Iedzīvotāju aptauju dati liecina par to, ka sabiedriskā transporta stāvoklis viņā ir drīzāk sarežģīts. Uh, un mēs esam ieplānojuši mainīt eh, pašreizējo sistēmu. Mēs esam eh, veikuši pētījumu pēdējo divu gadu laikā. Šis pētījums daļēji tika finansēts no Eiropas Savienības puses. Šajā slaidā jūs eh, redzat, kāda ir sabiedriskā transporta struktūra. Tātad pilsētas autobusi, trolēbusi, mikroautobusi, kas kursē pa noteiktu maršrutu, kas ir aptuveni 5%, Mums ir arī uh, privātās, privāti autobusi un trīs dzelzceļa līnijas, kas ir uh, sabiedriskā transporta sastāvdaļa. Nu, šis slaids, jāsaka, nav īpaši skaidrs, bet tas parāda, ka pašreizējā sistēma nav efektīva un mēs esam apņēmības pilni to mainīt. Šajā slaidā redzams izmaiņas, transporta plūsmā kopš uh, eh, 98. gada. Motorizēto uh, transporta līdzekļu plūsma ir palielinājusies par 100% un sabiedriskā transporta lietotāju uh, skaits ir samazinājies par 50%. Tas viss noved pie ļoti daudziem sastrēgumiem pilsētā. Ir redzams, ka ir apmēram 600 e, e, automašīnu uz tūkstotu iedzīvotāju. Ko tad par to domā viņas iedzīvotāji? Viņi uzskata, e, ka attālumi ir ļoti gari, ja tie ir jāveic ar sabiedrisko transportu, sabiedriskā transporta ātrums ir neliels. Es ātri pārspiešu pāri dažiem slaidiem un parādīšu šo, kurā ir redzams kurā ir redzams izmaiņas pasažieru plūsmas ziņā dažādiem transporta līdzekļiem. Te bija redzams transporta schēmas, eh, to es varbūt vairāk arī nekomentēšu. Nākamais slaids. Sabiedriskā transporta veidi, trolēbusi, daži no tiem 30 gadus veci. Un ir pats par sevi saprotams, ka situācija sabiedriskā transporta sektorā ir pasliktinājusies, jo finansējums sabiedriskā transporta sistēmai nav ilgspējīgs. Galvenie ieņēmumi mūsu sistēmā nāk no biļešu pārdošanas, aptuveni 54% ieņēmumu, un pārējie līdzekļi tos iegūstam no pašvaldības. Ļoti daudz cilvēki var saņemt atvieglojumus transporta izmantošanai, līdz ar to iegādāties biļets par pazeminātām cenām. Secinājumi eh, no veiktā pētījuma ir sekojoši. Lai uzlabotu tendence, eh, pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešams pamatīgas izmaiņas transporta sistēmā. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir jāievieš jauna veida sabiedriskais, sabiedriskais transports, ar kur būtu iespējams pārvadāt lielu skaitu pasažieru pa galvenajiem pilsētas ceļiem. Vēlāk es iepazīstināšu jūs ar tām opcijām, iespējām, kādas mums ir. Tāpat ir nepieciešams pārorganizēt eh, transportu pilsētas centrā. Mums ir nepieciešams jaunas automašīnu novietnes, lai optimizētu visu sabiedriskā transporta tīklu. Mūsu darbs ir balstīts uz rekomendācijām, kas ir atrodams uh, Baltajā grāmatā. Mēs pieņemsim pasākums, uh, kas ļaus mums uzlabot mobilitāti un samazināt piesārņojumu pilsētā. Kādas tad ir rekomendācijas, kuras iesaka pētījuma rezultātu? Šo pētījumu veica Lietuvas un Britu zinātnieki 2010. gadā. Mēs organizējām uh, lielu mēroga uh, konferenci, darba grupu, semināru, kurā piedalījās uh, speciālisti no dažādām pilsētām Mēs mēģinājām analizēt dažādos uh, transporta veidus, kas būtu piemērotāki Viļņas pilsētā, ņemot vērā pilsētas infrastruktūru un arī pilsētas vēsturi. Mēs apsvērām sekojošas iespējas - metro, moderns tramvajs, uh, eh, sliežu tramvajs un citus uh, transporta veidus. Un pašvaldība nāca pie secinājuma, ka trīs transporta veidi būtu uh, vislabāk piemērot moderns tramvajs, uh, vien uh, sliedas uh, tramvajs un arī šis te tādā vētais BRT autobus. Ir viena kompānija, kas piedāvā šādus autobusus, tā ir filies kompānija, uh, Nīderlandes kompānija. Te bija redzama uh, redzams sīkāki dati par šiem transporta veidiem, par ko es sīkāk nerunāšu. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņā ir nepieciešams prioritizēt centra rajonu, jo tieši šajā rajonā transporta plūsma ir vislielākā. Un visi pārējie transporta e, ceļi ap pilsētu ir papildinoši, bet ir nepieciešams nodrošināt uh, transporta plūsmu centrā. Šīs ir rekomendācijas un ieteikumi, kurus apstiprinājusi arī pašvaldības uh, dome. Mēs runājam tātad par jauniem transporta veidiem, par to, ka ir nepieciešams uh, ieviest tā dēvētās pārkaņu raidu sistēmas, tāpat arī uh, veloceliņus un īstenot citus pasākums, kas ir saistīti ar ilgspējīgu transportu. Šie ir tie ceļi, kas būtu jāievērš uh, projektu pirmajā fāzē. Un labajā pusē ir redzama analīze, uh, kur tiek analizēta uh, pasažieru uh, plūsma ar divu ceļu, ar um, divu ceļu palīdzību mēs varētu pārvadāt aptuveni 50% pasažieru. Protams, ka mēs nevaram pilnībā finansēt jaunās sistēmas ieviešanu paši. Mēs šobrīd um, cešamies īstenot sākotnējos pasākumus. Kombinējām autobusu un uh, trolēbusu. Uh, um, plūsmu, tātad kombinējam šos maršruts. 15. augustā stājās spēkā arī jaunā elektroniskā biļete, un tagad vien biļeti ir iespējams izmantot visos transporta veidos. Arī tam vajadzētu uzlabot pasažieru eh, mobilitāti viņā. Mēs esam ieviesuši arī pasažieru informācijas sistēmu, Esam ļoti norūpējušies par situāciju uh, vecpilsētā un arī pilsētas centrā. Aptuveni 60 tūkstoši automašīnu iebrauc uh, pilsēt, pilsētas, vecpilsētā ikdienas, bet uh, vecpilsēta ir iekļaut arī UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, un mēs cenšamies uzlabot situāciju vecpilsētā. Mēs uzlabojam arī transporta infrastruktūru. Šajos attēlos ir redzami jaunie infrastruktūras objekti, kas tiek būvēti vai jau ir uzbūvēti. Šobrīd uh, cenšamies pabeigt rietumu pārvadu, kam vajadzētu atvieglot transporta plūsmu centrā. Esam ieviesuši arī uh, modernu uh, luksuforu sistēmu, lai nodrošinātu um, labāku transportu plūsmu un samazinātu CO2 izmešu. Noslēgumā daži secinājumi. Viņai, kā vienai no Eiropas galvaspilsētām, ir nepieciešama moderna un uh, tīra transporta sistēma, kas uh, atbilstu iedzīvotāju uh, gaidām. Tāda ir viņas pašvaldības prioritāte. Mēs eh, cenšamies ierobežot eh, privāto automašīnu skaitu palielināšanos, cenšamies ieviest jaunus velomaršrutus eh, un ieviest arī velospēdu nomas sistēmu, kas varētu sākt darboties sākot ar nākamā gada pavasaru. Domājam arī par elektriskiem divriteņiem. un, attiecīgi, mums būtu jāpiemēro eh, automašīnu infrastruktūra. Bet ņemot vērā finansiālās grūtības, viņi nevar īstenot visus projektus, kurus tā vēlētos no nu, pašu, eh, tikai ar pašu finansiāliem resursiem, un tāpēc mēs priecājamies par to, ka Eiropas Savienība izvirzīs kā vienu no prioritātēm sabiedrisko transportu sākot no 2014. gada. Ļoti daudz uzsvaru tiks likts uz park and ride sistēmu. Un ir aprēķināts, ka viņai būs nepieciešams aptuveni 300 eh, miljonu eiro, lai īstenot visus ieplānotos projektus. Es priecājos par šo iespēju ieklausīties arī citu pilsētu pārstāvju eh, stāstītajā par viņu pieredzi, jo tas nozīmē, ka mums nebūs jāsāk no nulles, mēs varēsim balstīties uz jūsu eh, pieredzi. Paldies! Well, thank you, gentlemen, for your contribution. Liels paldies par eh, jūsu stāstu. Nu, tagad es došu vārdu locekļiem. Es redzu vēl, ka Raujīkungs vēlas izteikties. Uh, Nu, sāksim ar Alkadralī kungu un tad jau redzēsim, ar ko mēs turpināsim. Liels paldies priekšsadātāji. Es vispirmām kārtām vēlētos pateikties visiem trim viesiem par uh, viņu sacīto. Paldies, ka paskaidrojāt par uh, mobilitātes politiku savās eh, pilsētās. Tas nozīmē tikai to, ka ļoti daudz pilsētas Eiropā ir mobils un eh, ir iespējams uzlabot mobilitāti ar inovācijām, bet ir arī skaidrs, ka nav nekāds burvju nūjiņas, ar ko visu atrisināt, eh, bet gan ir nepieciešams inovācijas, lai sarežģītas lietas varētu atrisināt. Nu, katrā ziņā uh, problēmas bieži var nevis atrisināt, bet labāk organizēt. Un mūsu jautājums ir sekojošs mans personīgi, ko mēs varam darīt jūsu labā Eiropas līmenī. Mēs esam veltījuši vairākus ziņojumus šajā sakarā, komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, un uh, viena no idejām bija Uh, dot finansējumu tām programmām, kas ir pār ilgtermiņa mobilitāti, nu, tādā pašā stilā kā civitas programma. Mēs varētu apmainīties arī ar labas prakses un labu ideju pieredzi. Un tas nozīmē, ka vēl ir daudz darāmā, bet mans jautājums ir visiem trim ciemiņiem. Ko jūs gaidāt no Eiropas? Un tad vēl divi jautājumi, kas būtu nedaudz specifiskāki. Mēs visi zinām, ka mobilitātes jautājums kļūs ar vien svarīgāks, tādēļ, ka iedzīvotāju skaits pieaug un pārvietošanās skaits arī. Tāpēc būs nepieciešams pilnīgi noteikti paredzēt noteiktus finanšu līdzekļus, lai um, nodrošinātu šo pilsoņu nepieciešamību, vai jūs tam varat piekrist? Un kādus mērus jūs gribētu pieņemt pilsētu ietvaros? Un ko mēs varam darīt, lai izvairītos no sastrēgumiem un tam līdzīgi? Kā jūs personīgi to uztverat un par, vai jūs par to esat domājuši? Un pēdējais jautājums ir par loģistiku. Mēs par to vēl pagaidām neesam daudz runājuši, taču ir pilnīgi skaidrs, ka preces ir jānogādā līdz pašam pilsētas centram, taču pilsētas centrā ir eh, diezgan grūti nokļūt, un reizēm tas vispār nav atļaus. Kā jūs to domājat risināt? Paldies, Koka kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies runātājiem, kas uzstājās un sniedz informāciju un piemērus. Ko es īsti nesaklausīju jūsu sniegumā? Vai jums ir vēlmes attiecībā uz mums no politiķu puses vai priekšlikumu mums, vai jūs paši varat atrisināt vienu pašu savas problēmas, ja jums būtu pietiekami daudz naudas? Es atbalstu Eiropas eh, mobilitātes nedēļu un esmu ļoti iepriecināts, ka nav runa vienkārši par uh, riteņu izmantošanu, bet arī uh, iešanu kājām, distanču pārvarēšanu. Mobilitāte ir tādas kā pamatiesības vērtība pati par sevi. Un tad īpaši cilvēkiem ar uh, invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. Man ir jautājums, vai jūs, uh, jums ir īpaši pasākumi jūs pilsētās, lai arī šie cilvēki varētu brīvi pārvietoties? Mēs visi zinām, ka transportam jābūt e, drošākam, efektīvākam, viedākam, klusākam. Ko es īsti nesaklausīju? Visi var sniegt iekūdījumu, jūs aicinājāt, ka visiem jāzina savas tiesības, bet arī savu pienākumi. Un gribētu teikt arī, arī riteņbraucējiem un kājām kājējiem ir tiesības un pienākumi, kuri tiem, viņiem tie ir jāzina. Manuprāt, mēs no likumdevēja puses darām veselu daudz ko, lai transporta līdzekļus padarītu piemērotākus eh, pilsētu centriem, vecpilsētām. Mēs mēģinām uh, veidot šeit motivāciju, labākus prakses piemērus, ar tiem apmainīties, uzlabot infrastruktūru un mobilitātes, izturēšanos mobilitātes laikā. Te vajadzētu mainīties, ja mēs domājam par klimatu pārmaiņām pilsētās, mēs domājam ne tikai par šiem netīriem putekļiem, partikulām, bet arī par to, kā cilvēki apietas vieta ar otru ir kā kājām gājēji ņem vērā automaši, autovadītājs un otrādi, un kā cilvēki viens ar otru satiksmē sazinās, kā viņi apiedas viens ar otru. Varbūt piemērs no manas valsts pašlaik ir tāda tīri eiforija ieviest uh, vidas zonas, lai šīs uh, mazās partikulas samazinātu netīrās eh, putekļu daļiņas. Es uh, es domāju, ka nevajadzētu šeit aizliegt uh, varbūt visu un, un aizliegt pārvietoties eh, ar uh, notiem transporta līdzekļiem. Varbūt tas vienmēr nav pareizais ceļš. Vēl viens konkrēts jautājums. Manuprāt, Kalinikungs teica, ir uh, veicināšanas programmas, lai atjaunātu automašīnu pārku. Es to beigšu runāt priekšādē, kungs. Kas notiek ar vecākiem transporta līdzekļiem? Vai vienkārši tie tiek atdot kaimiņu pilsētai un vai turpina piesārņot vidi? Un kā jūs uzskatāt, kas ir uh, ar ilgspējīgu, uh, ilgspējību šajās uh, mm, automašīnu parku sistēmās, jo tas ir tikai tāda kā veicināšanas pasākuma, bet kas notiks ilgā laikā, vēlāk ar to? Paldies, Savisāra kundze. Naita, nara, nezīmēs. Mm, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms pateikties eh, trim, runā, trim runātājiem par eh, šīm prezentācijām. Uh, Un pirms es pievēršos konkrētiem jautājumiem, man būtu konkrēts piemērs no nu, mūsu pilsētas. Mums ir 400 tūkstoši iedzīvotāji, un jāsaka, ka mēs saskaramies ar tādu pašu problēmu, ka šīs te minētās pilsētas ir ļoti liels skaits automašīnu, un pašvaldība ir eh, uzsākusi īstenot dažādus pasākumus, Mēs e, uzsākām, piemēram, īstenot šo automašīnu novietošanas sistēmu, jeb e, park and ride. Esam novietojuši, e, esam ierīkojuši automašīnu novietnes ārpus pilsētas centra, bet ir skaidrs, ka ar to vien nepietiek. Cilvēki neizmanto šādu veidu sistēmu un, diemžēl, tomēr automašīnas iebrauc pilsētas centrā. Tāpēc man būtu jautājums kolēģim no Viļņas. Jūs, protams, varat uh, iedvesmoties arī no tā, kas ticis darīts uh, eh, eh, Tālinā. Tālāk. Daudzās pilsētās uh, taksometru šoferi ļoti satraukti. Piemēram, Tallinā dažkārt tiek ierosināts, ka mēs varētu ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu, bet es neesmu pārliecināta, ka tas uh, veiksmīgi darbosies. Ko mēs varam darīt? Jūs aprakstījāt veselu virkni projektu, protams, tie visi ir ļoti interesanti, bet vai jūs esat paredzējuši arī citas iespējas, kas notiks tālāk? Vai pašvaldības ir gatavas izmantot šādas jaunas sistēmas, vai jūs esat gatavi iedvesmoties no uh, jau esošās pieredzes, lai padarītu šo sistēmu dzīvot spējīgāku? Varbūt būtu nepieciešams ievies dažādas pasākumus. Paldies! Tagad vārds Lichtenbergers kundzē. Sisnieks, paldies! Paldies arī par uh, plašiem izklāstiem. Man šķiet, ka uz dažiem jautājumiem nav atbildēts, piemēram, Boloņā. Jūs runājāt par 30 km stundā tādām zonām. Cik daudz procentu no uh, pilsētas tīkla tas aptver, tas man interesētu. Bet nevis tie nebrīvprātīgie, jo vidējais ātrums Ziemeļitālijas pilsētos noteikti ir. Uh, uh mazāk nekā 30 km stundā. Parasti vienkārši jūs stāvat sastrēgumā zem Itālijas pilsētās. Oļkārt, kas man interesē arī par Boloņu. Šeit ir ļoti lieli sarežģījumi ar uh, situāciju ar gaisa kvalitāti, līdzīgi kā citās Ziemeļitālijas pilsētās. Vai situācija uzlabojas, ga gaisa kvalitātes situācija, vai transporta politikā šeit ir izvirzīti augsti mērķi, jo, manuprāt, tas ļoti būtiski, jo Itālija ir viena no valstīm, kurā pilsētas uh, īstenībā viņiem vajadzētu, Itālijas pilsētām eh, nedēļas nogalē vajadzētu vispār aizliet braukt ar automašīnām. Par viņu man ir jautājums. Jūs pieminējāt eh, pavisam īsi riteņbraucējus. Viņā klimats ir samērā vēs. Arī Malmē tā ir līdzīgs klimats, bet tur ļoti daudz cilvēku braukā ar riteņiem. Ir samērā bez jebkādiem paaugstinājumiem, ļoti plakana teritorija un arī nav nekāds liels vējš. Es pati esmu bijusi viņā, es redzēju ārkārtīgi maz riteņbraucējus, mazāk nekā Tirolas kalnos. Un īstenībā man tas ļoti pārsteidz, kādēļ to nevar labāk izmantot. No ģentes uh, pārstāvjiem man ir jautājums. Es uzskatu, ka jūs esat tāds labāks prakses paraugs. Es zinu, ka no visām pilsētām, kas jau ir gājušas pa šo ceļu, kā uzlabot transportu un kā uzlabot vidi, samazināt transportu, un visā šās pilsētās ir bijusi ļoti liela pretestība. Kā jums izdevās eh, tikt galā ar šiem, šo pretestību? Pirmkārt, otrkārt, kāda pretestība vēl joprojām pastāv, kādos sektoros tā ir? Un visiem trim man ir jautājums, ko es vēl nesaklausīju jūsu izklāstā eh, par telpu eh, struktūru urbanistikā ļoti daudz, protams, jums ir jādara kaut kas transporta plānošanā. Uh, jo, piemēram, tādu kā guļam rajoni pilsētu malās rodas un milzīgas iepirkšanās lielveikali ir pilsētu malās, un te izraisa milzīga transporta plūsma. Kā jūs risināt šo problēmu? Paldies! Thank you, Mr. Zila. Paldies, Ielas kungs. Jā, tā kungs, <clears throat> es arī gribētu pateikties visiem ziņotājiem par šo interesanto pieredzi no jūsu pilsētām un arī par tiem izaicinājumiem, kas ir. Uh, Es faktiski gribētu paturpināt uh, eh, Vilijas Savisārs Tomas uzdoto eh, jautājumu par uh, eh, Tallinas un nu jau arī Rīgas, tas ir Latvijas galvaspilsētas uh, diskusija domēs par to, ka varētu publiskais sabiedriskais transports būt par brīvu. Kā jūs vērtējat pavisam ne, ne tikai no populistiskā viedokļa šos priekšlikumus, bet arī no tā, kas notiks ar kvalitāti sabiedriskam transportam, ja tas tiešām tiktu ieviests? Un otrs jautājums Mēs zinām, kādu laiku atpakaļ <clears throat> daudzas lielas pilsētas vai vidēji lielas pilsētas Eiropā mēģināja sekot līdz Londonas, piemēram, un Stokholmas, piemēram, par maksas iebraukšanu centrālajās daļās. Vai jūs redzat turpinājumu šīm lietām, vai jūs to neredzat savās pilsētās kā iespējamu risinājumu, it īpaši, es domāju, par Baltijas valstu pilsētām kā Viļņu, jo ne Rīgā, ne cik es zinu, arī Tallinā nekas tāds nav ieviests. Paldies! Thank you, Mr. Rike. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci. Paldies, priekšsādātāji. Un es esmu bijis mērs pilsētā, kuras izmērs ir apmēram tāds pats kā uh, tajās, par kurām mēs eh, šodien runājam. Nu, un tad man jautājums ir tāds, kā izvairīties no transporta pilsētā. Un tas ir eh, tādēļ, lai izvairītos no sastrēgumiem, bet arī, lai izvairītos no piesārņojuma. Un tādēļ ir nepieciešamas normas, kas kavē cilvēkus izmantot autotransportu pilsētā. Es vairāk reizes jau par to esmu runājis. Uh, bet uh, jāatzīst, ka ir jāsagatavo arī autostāvvietas, jo vairāk autostāvvietu būs, jo vairāk eh, automašīnas tiks atstātas ārpus pilsētas centra. Taču ar to vien nepietiek, jo mm, reizēm ir cilvēku grupas, kas noteikti turpinās izmantot uh, automašīnas. Tāpēc ir jāpieņem arī tādas normas, kas eh, konkrēti kavē cilvēkus izmantot automašīnas pilsētas centrā. Un man jautājums ir tāds, vai ir kaut kādi mēri, kuri jums šķiet pieņemami vai kurus jūs gribētu pieņemt? Nu, un tagad man ir vēl jautājums. Uh, tāds eh, vēl par eh, celtniecību. Ja ceļ jaunu māju vai obligāti tur jābūt garāžai, pagrabā vai nē, kā jūs domājat? Paldies, Baha kungs. Eh, Paldies, priekšēdētāji. Paldies arī runātājiem, kas uzstājās par paskaidrojumiem par atsevišķiem pilsētām. Man ir divi samērā konkrēti jautājumi. Bieži vien runa ir par tā saucamo, par tā saucamiem masterplāniem, kuros ne tikai atsevišķu pilsētu administrācija, bet arī citas iestādes veido um, politiku, kas nodrošina ilgspējību. Bet šeit tādu izsvērt, to ir sarežģīti. Es, piemēram, to esmu izstudējis par ģenti, bet esmu par Antverpeni. Ģentē ir situācija daudz uzlabojusies, bet Antverpenē ir milzīgas problēmas vēl joprojām. Es gribētu šeit pieminēt uh, savietojamību, intermodalitāti. Tas ir kā tāds uh, sauklis tādā metalīmenī. Varbūt jūs varat konkrētus piemērus šeit nosaukt, kā šī savietojamība, intermodalitāte īstenojas, kā dažādi transporta veidi tiek uh, apvienoti. Un uh, otrs jautājums par uh, valsts pasūtījumu. Ir ļoti dažādas tradīcijas dažādās dalību valstīs, it īpaši runājot par lieliem infrastruktūras projektiem. Eiropas likumi noved pie tā, ka daudz kas tiek aizkavēts. Piemēram, Beļģijā mums ir milzīgas problēmas ar to. Uh, Varbūt eh, tie, kas uzstājās no citām valstīm, varētu pateikt, kā jūs risināt eh, šos eh, jautājumus, tos ierobežojumus, ko, no, ko izraisa valsts iepirkumi. Cik daudz jums vajadzīgs laiks, lai to sagatavotu, kāds ir lēmumu pieņemšanas process, kā tas tiek īstenots, dažādie infrastruktūras projekti. Labprāt dzirdēt arī skaitļus par to. Cik ilgi vajag laiku, lai šādu projektu īstenotu? Liels I... par Paldies. Arī man ir trīs jautājumi, ja es drīkstu tos uzdot. Pirmais attiecās uz sadarbību. Kāda sadarbība ir jūsu pilsētās? Es eh, domāju, starp departamentiem, jo bieži vien es saskaros ar tādu situāciju, ka izglītības departaments nolēma uzcelt jaunu skolu, bet eh, viņi nerunā ar transporta departamentu, lai uzzinātu, kā skolēni nokļūs uz skolu tad, kad skola būs uzcelta. Skolas vispār ir īpaši problēma apvienotajā karalistē. Es nezinu, vai šāda problēma pastāv arī jūsu valstīs, taču uh, vajadzētu kaut kādu uh, sadarbību starp departamentiem un vai jūsu pilsētā tāda ir? Tālāk. Otrs jautājums ir sadarbība ar īstenošanas aģentu, eh, ar eh, tiesību, mm, likuma aizstāvošām organizācijām. Eh, Dominiks Rikē te runāja. Manā dzimtajā pilsētā Varingtonā ir tika pieņemts lēmums par to, ka uz tik un tik mājām ir jābūt tik un tik uh, garāžu. Un tad tur tika uzbūvēts ceļš uz uh, garāžām, un tad mums ir uh, arī paredzēta speciāla josla uh, um, velosipēdiem un īpaši josla autobusiem, bet bieži vien cilvēki izmanto šīs joslas, lai atstātu savas mašīnas, un tad policija nodarbojas ar to, ka viņi cenšas izķert tos, kas noparko mašīnas neatļautās vietās, un visgrūtāk ir, ir ar tiem cilvēkiem, kas parasti brauc ar mašīnu. Un, ziniet, viņus varētu saukt par motoristiem. Ziniet, tad, kamēr viņš nav mašīnā, viņš tā kā normāls cilvēks, tāds jauks un tā, bet tikko viņš tiek pie stūres, es nezinu, kas tā ir par tādu pārvērtību, bet pēkšņi notiek tāda mutācija un viņš kļūst pavisam par kaut ko citu. Un no tā izriet mēs trešais jautājums. Vai jūsu pilsētās ir tādi cilvēki, kas žēlojās pilnīgi par visu, ko jūs darāt, vai arī tā ir tikai tāda īpaša britu iezīme. Jo um, uh, Lielbritānijā ir tā, tiklīdz jūs kaut ko cenšaties darīt, tā ir vesels kurs, kas kliedz, ka tā, tas ir pilnīgi pasaules gals un no tā nekas labs nesanāks. Tālāk, Karlīni, kungs un vēl citi, eh, bet Karlīnī kungs katrā ziņā sāks. Rodies arī. Eh, Jā, paldies. Es mēģināšu atbildēt īsi. Par dažādiem jautājumiem, ko uzdeva deputāti, tie bija samērā sarežģīti jautājumi un saistīti ar dažādām problēmām, ar kurām strādājam dienu no dienas. Vairāk kā tik pieminēts sekojošais. Pilsēta administrācija doma ne tikai kā risina transporta problēmas, bet tiek uzdot arī tādi vispārīgas dabas politiski jautājumi. Šeit ir jāņem vērā vispārīgas tendences. No vienas puses ir ekonomikas krīze, kas uh, izraisa tādu situāciju, kā kopumā transporta plūsmas samazinās. No otras puses ir arī cita tendence, proti tendence palielināties migrācijai. Cilvēki faktiski atgriežas pilsētas centrā, arī Boloņā mēs varam novērot tādu tendenci. Tas nozīmē, ka pilsētas iekšienē tomēr ir vairāk transporta pilsētas ielās. Ilgspējīgas mobilitātes vārdā ir uh, jāstrādā dažādos līmeņos. Pirmkārt, uh, pilsētu plānojumā, teritorijas plānošanā, un ir uh, jāstrādā tā, ka dzīvojamie rajoni arī tiktu nodrošināti ar skolām, ar pakāpojumiem, arī pirkšanās iespējām lai rastos mazāks transporta apjoms. Bet, diemžēl, vismaz eh, pagātnē ļoti reti ir bijis tā, ka tā ir ticis plānots. Tādēļ mums ir vēl šis vecais pagātnes sloks, ar ko jātiek galā. Tālāk eh, tika pieminēta transporta līdzekļu diversifikācija, dažādošana. Tika runāts par uh, transporta uh, līdzekļu izmantošanu, kas būtu vidē draudzīgi, gan sabiedriskajā transportā, gan arī personīgajā transportā, vai arī par to, ka vajadzētu veicināt kājām kājai plūsmu un uh, riteņu izmantošanu. Vēl viena pieeja ir uh, samazināt kaitējumu videi tiem transporta līdzakļiem, kas vēl joprojām tiek izmantoti, tātad vecajiem, jāuzlabo ir automašīnu parki. Tādā apmēram kārtībā mēs saskatām mūsu prioritātes. Modernizējot uh, automašīnu parku, tikai un vienīgi uh, šādā veidā mēs, protams, nevarēsim atrisināt problēmu kopumā. Un tas ir pašsaprotami, ka ir uh, jāizmanto vidē draudzīgi transporta līdzekļi nevis tādi, kas nodarīja kaitējumu vidē, bet vispirms jāparūpējas par to, lai pēc iespējas mazāk transporta līdzekļi vispār tiktu izmantoti. Tik pieminēts arī jautājums par to, kādā veidā, kādi pasākumi ir jāiesteno, kādās proporcijās, cik daudz un kā var samazināt personīgo automašīnu izmantošanu salīdzinājumā ar sabiedrisko transportu. Mēs, tā sakot, strādājam ar metodi medusmaize un pātaga. Lai parūpētos par to, lai būtu līdzsvarot pieeja. No vienas puses mēs gribam, lai mazāk cilvēki izmantot savas personīgās automašīnas, Uh, ieviešot šo maksu, iebraucot pilsēkas uh, centrā vai stāvvietās, varbūt vēl papildus nodevas. Tad ir arī citi pasākumi, kā piemēram uh, šī, šis kāršēringa, kopīga automašīna izmantošana, labāk sabiedrisko transporta līdzekļu piedāvājums. Kas būs nākamajos gados, mums ir labāk jāsaskaņo šie transporta līdzekļi. Un jābūt lielākai cārspiedīgumam un uh, lielākā ietekmē sabiedrībā, lai uzlabotu īstenošanu un tādā veidā varētu veicināt ilgspējīgu mobilitāti. Tātad šī korelācija dažādu transportu starpā ir ļoti svarīga. Un tas viss ir jāstāsta sabiedrībai. Turklāt ir arī svarīgi. Lai tiktu ņemti vērā arī tie, kuri profesionāli nodarbojas ar uh, transporta sistēmu, tad viss, kas strādā loģistikas sistēmā, loģistikas profesijas, mums jā, jāizmanto viss loģistikas iespējas, ir dažādi pilotprojekti, bet, diemžēl, tie nav devuši vēlamos rezultātus. Pa 30 km stundā zonām. Ir vecais pilsētas centrs, vecā pilsētas mūra ietvaros, tie ir apmēram 6 kvadrātkilometri. Tur drīkst braukt tikai 30 km stundā, bet mēs mēģinām 30 km ātruma teritoriju paplašināt arī uz dzīvojamiem rajoniem. Nevis galvenajās ielās, kur vien nav gar daudz sastrēgumu, bet tieši dzīvojamos rajonos šādas zonas ieviest. Lai cilvēki tiešām dzīvotu šajos uh, dzīvojamos rajonos, kas varbūt līdz šim bijuši guļam rajoni, bet mēs gribam, lai tur būtu arī neliela veikala, lai tur būtu skolas, un lai tu nedrīkstētu braukt ātrāk nekā 30 km stundā. Tātad nav runa par uh, sastrēgumiem, bet runa ir par struktūru pasākumiem, kas paši par sevi aizkavē, lai vairāk ātrāk varētu braukt. Vai vajadzētu par brīvu sabiedrisko transportu, bezmaksas. Kā jau teica, vajadzētu kombinēt dažādus pasākumus vienu ar otru, un ar šo metodi medus maize un pātaga, tā ir metode, kuru vajadzētu izmantot. Bet vajadzētu parūpēties par to, lai sabiedrisko transporta sniedzēji, lai viņi varētu darboties kā uzņēmumi. Mm, Bezmaksas sabiedriskais transports varētu būt nepareizā motivācija. Tika pieminēta arī sarežģījuma pilsēta plānojumā un transporta plānojumā, kā sasaistīt dažādus eh, pasākumus. Es domāju, ka tiešām tas ir jādara. Uh, Mums ir sadarbība starp eh, dažādām eh, pilsētas nodaļām, kā visu saskaņot. Mums ir arī likuma normas, kas mums uzliek par pienākumu eh, izmantot integrētu pilsētas plānošanu, lai izvairītos no tā, ka atsevišķas jomas virzās ātrus priekš, izdara spiedienu, bet citas atpaliek, un tas netiek saskaņots ar citām darbībām. Protams, visas problēmas nevar atrisināt veiksmīgi bieži vien ir sarežģīti izbūvēt citus eh, transporta ceļus, īpaši tādās pilsētās, kurās ir viduslaikus centrs, kā piemēram Baloņa. Jūs nevarat vienā ielā eh, ļaut braukt transporta līdzakļiem un tad uztaisiet autobusa eh, joslu, pēkšņi uzbūrt, nu nezinu, kurienes, jo tur nav vieta šajā vēsturiskā pilsētas centrā. Tālāk mums ir jānosaka, kas ir šie preferences transporta veidi, un uh, visiem pāriem tad ir jāsaprot, ka šeit ir prioritāšu sistēma. Atvainos, kas runāja tik ilgi. Vanan. Paldies, tagad vārds Van Sevinam kungam. Uh, ļoti daudz jautājumu es varbūt atbildēšu holandiešu valodā, ja drīkst. Pirmais jautājums bija, ko mēs sagaidām no Eiropas? Jūs jau to teicāt, divas lietas. Vispirms, pieredzes apmaiņu, un starp citu, civitas šajā ziņā ir ļoti interesanta programma, jo vēl bez šīs iedvesmas šī programma nodrošina arī virkni semināru, kuros ir iespējams apmainīties pieredzē. Bet otra lieta, teiksim godīgi, ir finansējums jo tas palīdz pilsētām rīkoties. Bez civitas visi šie pasākumi, par kuriem es runāju, visus tos nebūtu iespējams īstenot ģentē. Un tas, protams, palīdz, ja daļa finansēm nāk no Eiropas Savienības. Es domāju, ka tas eh, tik tiešām ir izšķirīgi. Tālāk. Um, Div, ģentē ir 250 tūkstoši iedzīvotāji. Un tieši um, attiecībā uz uh, autostāvvietām mums ir nepieciešams uh, finansējums. Kas attiecas uz Londonas un Stokholmas pieredzi, tad mūsu pilsēta nav pietiekami liela, lai mēs izmantot šādu pieredzi. Viens no civitas mērķiem bija uh, organizēt um, diskusiju platformu, kurā iesaistīt dažādos spēlētājus. Bez, pēc šīm debatām mēs šobrīd apsveram iespēju par to, kā mēs uh, varētu organizēt uh, preču nogādāšanu pilsētā, izmantojot ūdens ceļus. Mēs apsveram iespēju arī organizēt uh, tādus kā nelielus izplatīšanas centrus, kas atrastos netālu no pilsētas. Tālāk attiecībā uz pilsētām ar um, īpašām vajadzībām, jeb ierobežotu mobilitāti, mēs domājam par to, lai, piemēram, eh, būtu taksometri, kas ir piemērot šādiem eh, cilvēkiem. Mēs eh, tāpat informējam arī sabiedrību, lai uzlabotu velobraucēju uzvedību un ar kādām grūtībām mēs saskaramies, ar, kādām, ar kādiem iebildumiem. Pirms 15 gadiem mēs pilsētā izveidojam diezgan plašu uh, zonu, kas bija paredzēta tikai gājējiem. Mēs uh, sniedzām ļoti daudz informācijas par to, cik uh, liels priekšrocības tas dod gājējiem, bet galu galā pret to iebildu tirgotāji. Taču es uzskatu, ka uh, labākais, kā tikt, labākais veids, kā tikt galā ar šīm problēmām, ir ieviest šādas zonas un pēc tam redzēt, kā tas praksē darbojas. Tātad sākotnēji bija šāda pretestība no eh, tirkotāja puses, bet eh, tagad, 15 gadus vēlāk, neviens nekritizē eh, šo īpašo zonu, kas ir paredzēta tikai kājām gājējiem. Neviens nevēlas atgriezties iepriekšējā sistēmā. Tālāk, pilsētlabi iekārtošana arī ir ļoti svarīgs jautājums. Tad, kad mēs strādājam pie mobilitātes plāniem, mēs eh, strādājam kopā ar tiem, kas eh, strādā arī pie pilsētplānošanas. Ir nepieciešama eh, savstarpēja apmaiņa. Un to mēs arī cenšamies organizēt. Un bija jautājums par bezmaksas sabiedrisko transportu. Mūsu gadījumā tas ir, atcerā, tas ir paredzēts tikai vienai iedzīvotāju kategorijai, proti vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Ja jūs vēlaties izmantot sabiedrisko transportu, ir nepieciešams domāt arī par demografisko stāvokli. ir, ne, ir jāpadomā par to, ka sabiedriskais transports arī jāfinansē, tāpēc tas ir jāņem vērā pirms tiek um, ieviesti um, izvies bezmaksas transports tālāk, kas attiecas uz pasākumu, ko mēs varētu īstenot. Autostāvvietas. Pēdējā laikā mēs ne, neesam izveidojuši jaunas autostāvvietas, bet tiek izveidots garāžas, uh, ja eh, tiek izveidot šādu eh, milzīgu autostāvvietne, eh, piemēram, 600 automašīnām, tad pilsētas centrā ir iespējams atbrīvot vietu. Un, protams, ir jāparedz arī piemērots tarifs, lai tie, kas tomēr vēlas ierasties pilsētas centrā ar automašīnu, maksātu vairāk nekā tie, kas izmanto pārkanrāju sistēmu. Mēs uzskatām, ka uh, attieksme, uh, attieksmē būtu jābūt tādai, ja jūs vēlaties pilsētā izmantot automašīnu, jums ir jāparedz arī garāžu. Mēs uh, cenšamies izvērtēt uh, to, cik daudz uh, automašīnu uh, vietu nepieciešams pilsētā, lai var, varētu, piemēram, organizēt darbu tirgotājiem. Uh, Pateicoties eh, civitas, mēs esam ieviesuši arī sistēmu pārkanu baiku, ne tikai pārkanu raidu, un es priecājos par to, ka arvien vairāk cilvēku ar automašīnu ierodas līdz šai te novietnē un tālāk brauc ar divriteni. Mēs noteikti varam izmantot šādu sistēmu, noteikti vēl varam attīstīt to vairāk. Tagad atbildot uz priekšsēdētāja jautājumu par sadarbības gaisotni. Protams, mums ir sadarbība ar dažādiem partneriem un kad kāda skola uh, tiek uzcelta vai uh, izstāžu hale. Mēs eh, sastrādājamies ar šī projekta īstenotājiem, mēs piedalāmies uh, iepriekšējās debatēs, kas notiek, izvērtējam to, vai attiecīgais projekts tiek īstenots pareizajā vietā. Es domāju, ka mums ir jābūt proaktīviem, nevis reaktīviem. Runājot par uh, kārtības uzturētājiem, jeb policistiem, tad mēs sadarbojamies, protams, arī uh, policiju, bet, protams, ka uh, ir ne tikai uh, policija, bet ir arī uh, ceļu policija, un mēs sadarbojamies ar šiem dienestiem, un kopā ar viņiem īstenojam informācijas kampaņas par mobilitāti. Runājam arī par to, ka dažkārt uh, Veloceļi tiek izmantoti automašīnu novietošanai, un gala rezultātā velobraucēji vairs nevar pārvietoties. Tādā gadījumā mēs aicinām policiju iesaistīties un palīdzēt mums. Jā, un, protams, ka ir uh, autobraucēji, kas nav apmierināti ar pašreizējo situāciju, bet arī viņiem ir bērni un mazbērni, un ka viņu bērni un mazbērni noteikti novērtēs šos pasākumus, ka tiek iznot par labu mobilitātei. Paldies! Paldies tālāk, Adamovičus kungs, lūdzu. Ačiū, ponas. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem tādā secībā, kādā tie tika uzdot, un es atvainojos, ja es nepareizi izrunāšu uzvārdus. Uh, Koha kungs prasīja, vai mēs spētu atrasināt savas problēmas bez uh, subsīdijām. Mēs esam pārliecināti par to, ka mēs to spētu un, protams, finansējums parasti ir piesaistīts kaut kādiem noteiktiem kritērijiem. Tomēr es gribētu teikt, ka lēmumi, kas tiek pieņemti parlamentā un realitāte ir diezgan atšķirīgas. Mums vajadzētu kvalitatīvākus kritērijus. Tad, kad runa ir par veciem autobusiem, tad tos vajadzētu vienkārši pārstrādāt metālūžņos, jo neviens nevēlas tos pirkt. Tad, kad mēs cenšamies pārdot savus vecos at autobūsus eh, tādām valstīm kā Kazahstāna, neviens tos nevēlas pirkt. Tagad mums ir simts autobusu, ar kuriem mēs nezinām, ko iesākt. Tāpat es vēlētos teikt, ka uh, man patīk idejas, kas te tika izteiktas, un es piekrītu, ka mums ļoti uzmanīgi jāievieš park and ride sistēma. Es esmu bijis Tallinā, un es biju tur uh, gan pagājušajā gadā oktobrī, gan pirms sešiem mēnešiem, un mēs apspriedām iespēju ieviest bezmaksas sabiedriskā transporta sistēmu. Un es saprotu, kāpēc Igaunijas deputātei bija šaubas par šādu sistēmu. Uh, jo bezmaksas pusdienas nepastāv. Vienmēr kāds maksā. Es domāju, ka mums vajadzētu mainīt terminoloģiju un teikt, ka bezmaksas uh, sabiedriskā transporta sistēma vienkārši nozīmē, ka transporta sistēmu nefinansē biļešu pārdošanas apjoms. Tad, kad es apmeklēju Tallinu, es mainīju savu viedokli, un man šķita, ka ar šādu sistēmu mēs varētu ļoti daudz ko uzlabot. Mēs atrisinātu sastrēgumu, piesārņojumu problēmas, un mēs varētu arī padarīt sabiedriskā transporta sistēmu pievilcīgāku lietotājiem. Un uh, Zīles kungam es vēlētos teikt, ka ja mēs ieviesīsim bezmaksas sabiedriskā transporta sistēmu, nekas nemainīsies. Vienkārši būs vairāk pasažieru un būs nepieciešams biežāk mainīt um, ritošo sastāvu. Jautājums ir par to, kur mēs ņemsim līdzekļus, lai šo autopārku mainītu. Protams, šie autobusi, kas braukā pa viļņu, ir 10 līdz 15 gadus veci, un viņu eksploatācijas izmaksas ir palielinājušās 2,5 reizes, tāpēc ir kaut kas jādara mums ir jāievieš vai nu kāds vides nodoklis vai kaut kas tam līdzīgs. Mums pašreiz nav sistēmas, ar kuras palīdzību mēs varētu panākt, ka uzņēmumi maksā kaut kādas nodevas par to, ka tās pārvadā, piemēram, savus darbiniekus. Tāpēc mums pašlaik nav bezmaksas sabiedriskā transporta sistēmas, Un mēs eh, pašlaik e, plānojam veikt viņas iedzīvotāju aptauju, lai uzzinātu, vai viņi ir ieinteresēti bezmaksas sabiedriskā transporta sistēmā. Tagad Lichtenbergers kundzei vēlētos atbildēt. Mums ir problēma ar satiksmes sastrēgumiem, un tieši šī iemesla dēļ mēs ieviesām uh, sešus, sešas ātrās autobusu joslas. Mēs izrēķinājām vidējo ātrumu, un mūsu pētījums uzrādīja, ka mēs varētu sasniegt 25 līdz 30 km stundā autobusu joslās, un tas palielinātu sabiedriskā transporta pievilcību. Tad, kad runa ir par velosipēdiem, tad man jāatzīst, ka mums ir apmēram tūkstots kilometri velosipēdu cēliņa Viļņā. Precīzi runājot, 1100 kilometri. Bet nu, mums ir vēl daudz darāmā. Mums ir jāsagatavo uh, plāns uh, velosipēdu stāvvietas mm, konstruēšanai, bet tas viss maksā naudu. Tad vēl jāņem vērā arī specifiska plānošana. Es vēlētos pieminēt to, ka Viļņas centrā mums ir vairākas rūpnieciskas zonas, kas mm, mm pie, eh, kas pieskarās mūsu vecpilsētai. Uh, un tām ir kopīga robeža, un um, mūsu vecpilsēta ir atzīta par UNESCO mantojumu. Līdz ar to vajadzētu šim robežām izveidot gājēju ielas. Pēc tam mēs vēlētos pārcelt uzņēmumus uz dzīvojamiem rajoniem, lai šos rajonus padarītu pievilcīgākus un samazinātu uh, transporta plūsmu pilsētas centrā. Tāpat bija jautājums par mēģinājumu samazināt uh, autotransporta skaitu. Tas ir saistīts ar ekonomiskajiem aspektiem. Mēs izrēķinājām, ka brauciens privātā automobilī izmaksā apmēram sešreiz dārgāk nekā brauciens ar sabiedrisko transportu. Mēs esam palielinājuši stāvvietu izmaksas viļņas centrā, un mēs cenu palielinājām pat trim reizēm, un tad, kad runa ir par jaunu ēku celšanu, tad mums ir prasība, ka katram dzīvoklim ir paredzēta vieta mašīnai stāvvietā. Viņā mums ir desmit stāvvietas, uh, kur iedzīvotāji var atstāt savas automašīnas un doties uz centru kājām. Tad, kad mēs runājam par pilsētu masterplāniem, tad mums ir šāda veida plāni, un sabiedriskais transports ir šī plāna galvenais elements, un man jāatzīst, ka mēs nepieļausim, kā tiek uzbūvēta kāda jauna skola un netiek izplānota infrastruktūra ap to. Es esmu strādājis trīs gadus par Viļņas mēra vietnieku, un tad, kad runa ir par um, publisko iepirkumu, tad uh, vienkāršos projektos tas ilgst vienu gadu, bet sarežģītākos projektos, kur ir nepieciešama koordinācija vairāku ministriju starpā un jāveic pētījumi, tas ir ilgāk, jo mums ir jāveic um, izvērtējums um, par to, kāda ir ietekme uz vidu un tam līdzīgi, nu, un tad tas var aizņemt pat divus gadus, bet pēc tam īstenošana aizņem 6 līdz 8 mēnešus. Ja mēs runājam par sūdzībām, tad tie, kas dzīvo pilsētas centrā, baidās no tiem, kas ierodās no dzīvojumiem rajoniem uz pilsētas centru strādāt. Mēs cenšamies sadarboties ar policistiem, taču šofēri žēlojās, ka mēs cenšamies viņus ierobežot. Mēs veicām pētījumu par sabiedriskā transporta maršrutu paplašināšanu. 73% no atbildētājiem teica, ka viņi būtu pār to, ka maršrutu tiktu paplašināti. Un 60% viņas iedzīvotāji izmanto savas privātās automašīnas, tāpēc šie rezultāti šķiet diezgan dīvaini. Tomēr Mēs vienmēr atgādinām iedzīvotājiem, ka dzīvot pilsētā nozīmē nemitīgi iziet uz kompromisiem. Mums ir jādomā par dažādiem aspektiem. Mums ir jādomā par vīdi, par piesārņījumu un jāatrod uh, kompromiss. Liels paldies! Es vēlētos pateikties uh, visiem runātājiem, kas uzstājās šo pēcpusdienu par jūsu pienesumu. Kadlīnī kungam, Van Sevenen kungam un Adomavičus kungam. Es pateicos deputātiem arī par uzdotajiem jautājumiem, tāpat arī vicepriekšsēdētāji par ievadvārdiem. Mēs, eh, kā jau teicu, šobrīd ir mobilitātes nedēļa un tāpēc organizējām šo uzklausīšanu tieši šobrīd. Bija ļoti interesanti ieklausīties eh, triju pilsētu pārstāvu pieredzē. Runa bija par trim ļoti atšķirīgām pilsētām no trim dažādām uh, Eiropas reģioniem. Liels paldies tik tiešām, un tagad mums ir 15 minūšu pārtraukums, pirms mēs uzsākam kopīgo sanāksmu ar ITRI komiteju. Liels paldies vēlreiz!